godātie viesi tribīnē. Pirms nedaudz vairāk kā 60 gadiem sākās klusa revolūcija, e, kurai bija lēmts mūsu pasauli izmainīt. Uz otrā pasaules kara drupām tika likt stūrakmens projektam, e, kam līdzīgs cilvēks vēsturē iepriekš nav piedzīvots. Ienaidnieki izlīgumam sniedz viens otram rokas, kļuva draugi. Bada nomākts reģions kļuva par pasaulē vispārtikušāko vienoto tirgu, tautas atbrīvojas no diktatoriem un pārvērt savas valstis demokrātiskās valstīs. Mēs ceļam visprogresīvāko sociālo modeli, vislabākos eh, veselības aprūpes sistēmu pasaulē. Mēs kopīgi esam radījuši uh, Eiropas sabiedrisko modeli, kas mums ļauj katru dienu nedaudz labāk dzīvot kopā. Tas ir modelis, kas demokrātiju, mieru, brīvību, solidaritāti uh, pasaulē unikālā veidā savieno. Mēs lepojamies ar panākto un aizstāvēsim to, zinot, no kurienes mēs nākam. Nekad vairs karš. To viens otram zvērēja pirms 60 gadiem vīri un sievas, kas paši bija divus postošus pasaules kārs piedzīvojuši. Asiņainu kauju eh, ainas vēl nebija pagājušas no atmiņām, eh, sadrupušās mājas vēl nebija no jauna uzceltas, tad šie vīri un šīs sievas eh, izdomāja pārsteidzošu uh, ideju, uh, un ņemot vērā apstākļus, kuros tie dzīvoja, šī ideja bija pat gandrīz sirreāla. Lai novērstu otrā pasaules kara mēroga katastrofas atkārtošanos, viņi ierosināja klusu revolūciju. Nevis mūru celšanu, bet uh, tā nopostīšana vai sagraušana, kas mūs šķir nevis uh, vien pavisam reizēm uh, pievarēt uh, ienaidnieku, bet sniegt viņam roku draudzībai. Nevis uh, pārdarītājs mužīgi mužos uh, nosodīt, bet integrēt viņus uh, kopienā un viņiem piedot. Nevis robežu aizslēgšana, bet uh, um, to atvēršana, nevis nacionālās tautsaimniecības protekcionistiska aizstāvēšana, bet tautsaimniecību cieši sasaist, nevis vieniem, bet kopā uh, ceļš uz nākotni ejams. Tas bija šo vīru un šo sievu mērķis. Ar Eiropas ogļu un tērauda kopienu, kā eh, Roberts Šumans to tieši šodien, pirms 62 gadiem, pasludināja, tika uh, uh, rīcības solidaritāte radīta. Uh, šai rīcības solidaritātei pamatā ir unikālā nepieciešamība mums šeit Eiropā, ja mēs gribam burtiski izdzīvot, mums ir jādzīvo kopā, jārīkojas kopā. Atziņa, ka mūsu intereses vairs nav nošķirāms no mūsu kaimiņu interesēm. Atziņa, ka mēs vieni esam vāji, bet kopīgi esam spēcīgi. Šī atziņa ir radījusi cilvēces vēsturē unikālu modeli. Tas ir modelis, kas mums jau sešas gadus desmitus nodrošina e, mieru, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, e, pārticību un solidaritāti. Šo dibinātāju tēvu un māšu drosmi, kas cēlās no civilizācijas tumšāko uh, pieredžu uh, brīžiem, nu, šajā laikā sniegt atbildi uz izaicinājumiem, šo drosmi e, un šo atziņu, ka tikai kopā mums var izdoties, mums kopā ir jārīkojas, šī drosme arī šodien mums, cīnoties ar ekonomisko lejupslīdu, ar pieaugošu bezdarbu, ar Eiropas Savienības institucionālo veidojumu un gadu desmitiem piedzīvot veiksmes stāstu, mums vajadzētu būt daudz vieglāk nekā mūsu tēviem, vectēviem, vecmātēm nonākt pie šīs atziņas, ka mums ir jārīkojas vienot. Dāmas un kungi, mūsu priekšteči ir cēluši Eiropu uh, uz drupām. Mūsu priekšteči ir cēluši Eiropu dzīvodami badā daļēji. Mūsu priekšteči ir cēluši Eiropu, būdami kara invalīdi, atraitnes vai eh, atgriežoties no gadu desmitu eh, ieslodzījumu vai būdam teroru un spīdzināšanu upuru. Un tomēr viņiem nepietrūka drosmes sacīt, iesim kopā, būsim vienoti, lai gan viņi bija piedzojuši tik eh, nežēlīgu vēsturi. Kā gan, kādēļ mums šķiet atgriešanās pie nacionālā vilinošāka eh, nekā mūsu kopīgā tagadne. Kādēļ centrbeidzas spēki patreizējā krīzē mūs viens no otra attālina tā vietā, lai mūs vienu otram tuvinātu? Eiropas integrācijas divi no vislielākiem ieguvumiem šodien tiek atkal apšaubīti - eiro, valūta un personu brīvā pārvietošanās. Kas Eiropa vairāk simbolizē? Kā brīvību, bez robežām strādāt, e, ceļot, dzīvot. Erasmus paudzei tā ir pašsaprotam, dien dienā piedzīvota tiesība, e, tātad šādā um, Eiropā pārvietoties brīvi, bez robežām, un to mēs gribam ļaut svāt ņemt. E, kas to ierosina, grauj Eiropas Savienības pamats. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, nevis atgriešanās aiz e, nacionālu valstu robežām, bet solidariski vienota rīcība, e, ES arī robežu labākajai aizsardzībai, e, Schengenas e, zonas kopīgai pārvaldīšanai ES līmenī, Tas mums palīdzēs mūsu neapšaubāmo problēmu pārvarēšanā. Un ļaujiet man sacīt arī kaut ko par eiro. Eiro bija lemts Eiropas tautas tuvinā, tagad tas kļūst par nacionālā egoisma simbolu no visām pusēm. E, tās pat kļūst par šķelšanās simbolu, e, draud kļūt par tādu. Taču atgriešanās pie nacionālajām valūtām būtu graujoša, dramatiska, vai mēs a, visi gribam atkal maksāt vācu markās, nīderlandiešu guldenos, bēļu, a, franču, luksemburgu frankos, itāļu līrās, spāņu pesetās. Vai šajā parlamentā katrs neapzinas, ka neviena valūta starpkontinentālajā valūtu konkurencē nebūtu izdzīvošanas spējīgi. Tā vietā, lai būtu globāls spēlētājs ar pasaules globālo rezerves valūtu, mēs atgriežamies eh, nacionālo valstu laikmetā, eh, draudot zaudēt savu nu, ietekmu un nozīmi, un no tā eh, visvairāk cietīs vienkāršie cilvēki Eiropas Savienībā. Tikai kopīgi mēs mums izdosies uh, spērt soļus uz priekšdāmas un kungu. Mēs šeit parlamentā Jau sen prasam budžeta disciplīnu, bet šis parlaments arī sen prasa izaugsmas eh, paktu. Mēs zinām, ka eh, katra par sevi eh, nacionālas valsts globālo finanšu tirgu atvaros noslīgs, un tikai kopīgi mēs varam cīnīties pret globāli pieaugušo bezdarbu. Mēs jau sen prasam Eiropas parlamentā līdzsvarots valsts budžets, tas ir nepieciešams, un es jums gribu sacīt, dāmas un kungi, tāda ir mana dziļā personīgā pārliecība, ka līdzsvarot budžeti ir nepieciešami arī paudžu taisnīgumu vārdā. Es nespēju pieņemt, ka mans dzīves līmenis šodien tiek finansēts ar to, ka mani uh, maniem bērniem un viņu bērniem nāksies maksāt rēķinu par manu šodienas dzīves standartu. Tas nav taisnīgi un tādēļ. Deshalb brauchen wir Tādēļ mums ir nepieciešama budžeta deficīta, par to šaubu nav, bet šis parlaments arī saka, bez taupīšanas mums ir nepieciešama izaugsmas stimuli iniciatīvas, kas to veicinātu. Mēs jau sen prasam jaunu ienākumu avotu Eiropai eh, finanšu darījumu nodokli, ko šeit parlamentā, eh, kas ir šeit parlamentā gūs vairākumu eh, pāri par politisko grupu robežām, tik vienot kā retkurš projekts iepriekš. Mēs gribam izvairīšanos no nodokļiem, bēgšanu no nodokļiem, ierobežošanu. Un ļaujiet, dāmas un kungi, man piebilst, šajās krīzes apstākļos uh, patiesie patrioti ir tie, kas savām valstīm palīdz, nevis kas kapitālu no eh, valstīm izved ārā un nepiedalās solidāros pasākumos. Ja mēs nopietni uztveram Eiropas uh, izaugsmas iniciatīvas ideju un valdību vadītāji to tā uztver. Mēs zinām, ka 21. mājā būs īpaša galvaņa sanāksme, tad mums arī ir skaidri jāpasaka, kā šī izaugsmas iniciatīva darbosies, un arī mums nāksies pasacīt, ar kādiem līdzekļiem mēs to finansēsim. Tādēļ, dāmas un kungi, Eiropas parlaments skaidri Šumana dienā apliecina, ka tas Eiropas budžetu eh, turēs, eh, Eiropas budžetu eh, īsināt, tas izklausās prātīgi, bet tas nav prātīgi. Eiropas budžets ir investīcija budžets, ar ko ekonomiskā izaugsme tiks stimulēta, jauns darbvietas tiks radīts, kurš šeit grib taupīt, tas mums atņems mūsu kopīgo nākotni. Dāmas un kungi, Nevienam vairāk nav nepieciešams izaugsmas pakts kā šī kontinenta jauniešiem. Eiropas jaunieši eh, var kļūt par finanšu krīzes upuriem, var kļūt par zaudētu, zudušu paudzi. Eh, šie jaunieši eh, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kurus es satiku pagājuši nedēļu Spānijā, visi no viņiem bija akadēmija mērķi, daži pat ar trim akadēmiķu diplomiem, visi bezdarbnieki. Šie jaunieši nav atbildīgi par krīzi, bet viņi maksā eh, nesamērīgi augstu maksu par valstu un banku glābšanu. Eh, viena eh, jauna vīrieša un viens jauns sievietes jautājums Madridē man bija šāds. Jā, mēs pieņemam, ka uh, jūs 750 miljārdus tērējat, lai mūsu ekonomika, jūsu tautsēmniecību stabilizētu. Bet kad jums būs viens miljons mums? Jau šodien katrs ceturtais Eiropietis jaunāks par 25 gadiem ir bezdarbnieks. Dažās valstīs pat katrs otrs. Investīcijas e, tālākā izglītībā, izglītības iespēju uzlabošana ir labas, gudras investīcijas. Tieši par to runāja Roberts Šumans - rīcības solidaritāte. Ja Eiropas Savienība aktīvi rīkodamies, eh, paglāps Eiropu no ieslīgšanas recesijā un eh, radīt jauns darbvietas eh, izdosies, tad tā būs rīcības solidaritāte. Eiropa ir spēcīga, ka tā ir vienota un solidāra. Tas mums jāsaprot, lai Eiropa paglāps no uh, nebūtības. Mēs gribam Eiropas demokrātiju stiprināt, caurspīdīgāk lēmumu pieņemšanas procesi, eh, izvēles starp skaidrām politiskām alternatīvām. Tieši to eh, cilvēki no mums gaida. Mēs esam par solidaritāti, mēs esam pret nacionālo egoismu. Mēs esam pār izlīdzinājumu starp lielām, mazām, eh, turīgām, nabadzīgām dalībvalstīm. Mēs vienmēr esam bijuši par to. Atcerēsimies, ka esam vērtību kopiena. Mūsu vērtības ir mūsu identitātes uh, būtiski sastāvdaļa. Mēs kā Eiropieši esam atbildīgi un gribam būt atbildīgi arī par globāliem procesiem. Gadu pēc Arabu pavasara mēs saviem kaimiņiem gribam būt transformācijas procesā partneri. Es dzirdu bieži, eh, ka ļaudis vairs negrib arvien vairāk Eiropas, bet es tam neticu. Eh, šī spraigā interese, eh, ko baudīja uh, vēlēšanas uh, Francijā un Grieķijā pagājušajā nedēļā tieši Eiropas debašu dēļ, tas parāda, ka Eiropas politika tiek uztvert kā iešu politika, ka cilvēki apzinās, ka mēs esam viens no otra atkarīgi, ka vienas valsts nosabojumi uh, rada problēmas visām pārējām valstīm. Tas parāda, ka cilvēki zina, ka risinājumi ir rodam tikai vienoti. Eiropas Sanība pat patreizējā brīdī, dāmas un kungi, kolēģi, ir visveiksmīgākais uh, sabiedriskais eksperiments, sabiedriskais politiskais eksperiments pasaules vēsturē. Ar 1950. gada Šumana plānu, ar uh, Romas līgumu. Uh, eh, 58. gadā līdz šodien 27 valsts savienībai un 500 miljoniem pilnu Eiropas projekts ir uh, piedzīvojis eh, neaptveram attīstību. Portugāla, Spānija, Grieķija ir uh, savus diktators uh, gāzušas. Nu pat atvadījāmies no kolēģa, kurš aktīvi piedalījās šajā atbrīvošanas kustībā. Pirms diviem gadu desmitiem Berlīns mūrs skrita. Padomju Savienība sabruka, atbrīvojot ceļu Eiropas apvienošanai paplašināšanās uz austrumiem izbeidza mūsu kontinentu mākslīgo e, dalījumu e, ar dzels aizskaru. Vien pavisam reizēm. Iespēja iestāties Eiropas Savienībā atbalstīja mierīgo transformācijas procesu Austrumē Eiropā, līdz ar to veicinot drošību, labklājību un stabilitāti visā Eiropā. Daudz pilsoņu sagaidīja, ka iestāšanās Eiropas Savienībā jaunajām dalību valstīm uh, nesīs tūlītais izmaiņas. Tikai nedaudzi apzinājās, cik dziļi jaunās dalībvalsts Eiropas Savienība arī mūs visus izmainīs mūs uz labo pusi. Austrum Eiropas valsts eh, ienesa savu politisko vēsturisko pieredzi ar to bagātnot Eiropas perspektīvu. Tādēļ lepojos un to saku Eiropas dienā uh, ar lielu cieņu esmu, es lepojos ar savu priekšgājā matā Jeržī Buzeku eh, no Polijas. Eh, tas, ka es jums sekoju, eh, darēs kolēģi Buzeka amatā, parāda, ka mēs esam šodien viens kontinents, kas kopīgi ir spēcīgs, ja tas vēlas būt kopīgi spēcīgs. Eiropā mēs, mums ir vienots vērtības, demokrātija, brīvība, solidaritāte, cilvēktiesības. Nekad mēs nedrīkstam aizmirst tos, kuri veltīja savu dzīvi cīņai pret apspiešanu eh, par brīvību, demokrātiju. Zels aizkars un Dienvidu Eiropas diktatori nevis vienkārši krita, bet eh, cilvēku eh, mirīgais protests, nevardarbīgais protests arī Austrumēropā pret uh, eh, noziedzīgu sistēmu, kas Austrum Eiropu apspied šīs diktators, diktatūras gāza cilvēki. Mūsu starpā ir kolēģi, kas piedalījās šajā darbā. Jums mēs 9. mājā esam uh, eh, lielu pateicību parādā. Jūs līdz šodienai esat priekšzīmes brīvības cīnītājiem visā pasaulē. Un pavisam nesen, arā pavasarī, uh, ļaudis atcerējās šo sacelšanos pret eh, šīm diktatoram Austrum Eiropā apbrīnojami, ka viņi atcerās Eiropiešu revolucionārus, un Eiropiešiem tas ir kļūst tik mazsvarīgs. Pirms 60 gadiem iesākās uh, klusa revolūcija, kas pasauli izmainīja vien pavisam reizēm. Eiropa ir parādījusi, ka ir iespējams demokrātiju, taisnīgumu, brīvību, solidaritāti apvienot. Taisnīgumu un demokrātijas, brīvības, solidaritātes apvienošana pār valstu, tautu robežām. Tas ir mūsu Eiropas sabiedriskais modelis, modelis, kurā ir brīva prese, neatkarīgas tiesas, modelis, kas nodrošina pensijas un veselības aprūpu, kas ļauj bez maksas iegūt izglītību un kārt pa eh, sabiedriskajām kāpnītēm visiem. Eh, parlamentāras demokrātijas, politiskās līdzdalības modelis, līdztiesības modelis un uh, garantēto nedalāmo pilsoņu tiesību modelis, modelis, kas vienmēr uh, cenšas eh, izpildīt visaugstākos sociālos un vidas standarts, un kuras, eh, kurā šodien pilsoņi bauda visaugstākos vidas standarts visā pasaulē. Sistēma, kurā nav bērnu eh, darba un nav naudas soda. Mums ir, mēs esam radījuši sabiedrības modeli, kurā cilvēks ir centrā. Tā ir sabiedrība, kurā es vēlos dzīvot, un es domāju arī jūs. Es vēlos, lai arī mani bērni un viņu bērni varētu dzīvot šādā sabiedrībā. Un šāda sabiedrība, kurā mēs šodien dzīvojam, e, tajā nav mūžības garantijas. Mums Eiropa ir nepieciešama, lai savu demokrātisko un sociālo modeli arī tieši globalizācijas laikā aizstāvētu. Mēs nedrīkstam sasniegt to e, pieņemt par pašsaprotamu. Mums katru dienu no jauna ir tas jāaizcīna. Šodien, Eiropas dienā, dāmas un kungi, uh, atminēsimies, no kurienes esam nākuši un ko esam sasnieguši. Nevis, lai eh, sevi cildinātu, bet tādēļ, ka vēsture mūs māca eh, aizstāvēt sasniegto, jo tas, ko esam sasnieguši, ir labs pamats, demokrātisks, brīvs, taisnīgs, stabils, nākotnes pamats mūsu bērniem. Paldies! Pienāk. Paldies par uzmanību. Paldies par aplausiem. Tagad tautas partijas vārdā uzstāsies Jozefs Dauls. Kolēģi un kolēģis, šodien mēs atzīmējam Eiropas dienu. Un šobrīd Mēs redzam, ka atrodamies ļoti grūtā situācijā Eiropas projekta kontekstā gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā. Šobrīd mēs dzīvojam krīzes apstākļos bet tā pašā laikā nekad Eiropā tik ilgi nav bijis nepārtraukts miers, un mēs esam dārgi samaksājuši, lai saprastu, ka nav atšķirību starp mums un mūsu kaimiņiem. Mēs redzam, cik ļoti eh, iecietība un sapratne ir daudz būtiskākas nekā individuālisms. Šobrīd mēs redzam, kā arvien lielāku popularitāti iegūst eh, populisms gan no kreisā spārna, gan no labējā. Un tas, protams, rada bažas, bet mums ir jāparāda šiem cilvēkiem, ka viņi vienkārši piedāvā ļoti vienkāršotus, nepatiesus risinājumus problēmām, un cilvēkiem tiek tikai radītas jaunas ilūzijas. Kā samazināt demokrātijas deficītu Eiropā? Šobrīd ir diezgan smags brīdis. Un tas, ko mēs darīsim tuvākajā laikā, būs ļoti izšķiroši mūsu ekonomiskajā attīstībā un arī krīzes pārvarēšanā. Mēs sastopamies ar valūtas krīzi un eh, esam nonākuši tik tālu, ka redzam, ka vairākus gadus jau nav iespējams uh, sabalansēt budžetus. Mums ir uh, budžeta pakotne, un Eiropai būs jākoriģē arī tās budžeta plāni, arī šajā divu uh, dokumentu pakotnē. Un uh, runājot par ekonomikas atveseļošanu, uh, mēs apzināmies, ka uh, medaļai ir divas puses. No vienas puses mums ir jāveicina izaugsme, vienlaikus cenšoties samazināt parādu nastu. Ja pasākumi, kas veicina izaugsmi, eh, tad tos nevar vienkārši tā pielīdzināt tikai jauniem izdevumiem. vai valstis, kas sevi disciplinē budžeta ziņā, cik ilgi tās būs gatavas izrādīt solidaritāti pārējām. Ir nepieciešams radīt uzticēšanos, lai veicinātu investīcijas un patiesu izaugsmi, nevis kādu mākslīgi radītu izaugsmi. Un turpvērt tikai viens ceļš, tā ir konkurētspējas stiprināšana un mums ir visi nepieciešamie apstākļi, lai mēs varam savu, uh, varam rīkoties saskaņā ar savu mandātu, attīstīt iekšējo tirgu, veicināt investīcijas pētniecībā un inovācijās, un lai Eiropa saglabātu savu vadošo lomu un uzlabotu to pasaules mērogā kā vadoša uh, Um, tāda ekonomiska kopiena. Šūmaņa paziņojums Eiropieši, Eiropiešiem parādīja jaunu ceļu, un mēs saprotam, ka mums ir jābūt solidāriem un atbildīgiem vienam par otru. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga budžeta konverģence un tā pašā laikā ir vajadzīga sociāla un nodokļu konverģence, bet tas nav iespējams, ja katrs cenšas uh, sa saistīt savus budžeta ietaupījumus vai budžeta samazinājumu, vienlaikus mēģinot tomēr nodrošināt arī izaugsmi solidaritāte un atbildība, sajūsma un liela pārliecība, tie visi ir elementi, kas ir cieši saistīti mūsu projektā, lai veicinātu nodarbinātību un izaugsmi. Paldies kolēģim Daulam, tagad Svoboda um, sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšēdētāji! Jūs pieminējāt uzdevumus, izaicinājumus un arī sekmes, bet ir arī gadījumi, kas likuši vilties. Piemēram, Uh, mēs esam ļoti vīlušies par pēdējo vēlēšanu rezultātiem Grieķijā, bet arī Grieķi ir vīlušies mūsos. Un sociālā nevienlīdzība ar vienu iet plašumā. Mēs neesam acīm redzot sapratuši, ka ir ne tikai jāprasa reformas, bet arī jādod cilvēkiem cerība. Francijas uh, tauta ir izvēlējusi prezidentu, kas atbalstīs sociālas vērtības. Es gribētu sveikt Fransuā Olandu uh, ar viņa ievēlēšanu un ceru, ka tagad tiešām pārmaiņas būs Un Mārtiņš Volfs šodien raksta Financial Times, ka Olāns vienīgais no Eiropas līderiem, kam ir iespēja un spēja izvest Eiropu no krīzes. Un, lai mani visi labi saprot, sevišķi labējā spārnā, Eiropā ne tikai runā ne, vācu valodā, bet arī citās valodās un runā arī sociāldemokrātu valodā. Godātie kolēģi! Mēs šodien pieminam lielo sabrukumu, kas Eiropā valdīja pēc eh, postošā otrā pasaules kara. Uh, un uh, miera projektu, kas tika uzsāts pēc kara, bet Eiropai ir jāspēj cilvēkiem piedāvāt vairāk nekā tikai mieru. Mums ir jāspēj nodrošināt sociālo mieru un sociālo vienlīdzību, un šobrīd šis sociālais miers ir apdraudēts un cilvēki nejūtas droši un nejūtas pasargāti, un tā visa rezultātā cilvēki ar vien pieslienas uh, ekstrēmiskām un antieiropeiskām partijām. Arī politiskā ziņā mēs sastopamies ar tādām kā nu, sabrukuma pazīmēm, bet mēs nevēlamies uh, nekādu karu ne starp pamatiedzīvotājiem un ieceļotājiem, ne starp sociālajiem partneriem. Un mana politiskā grupa nevēršas pret budžeta konsolidācijas politiku, bet to, ko mēs šodien redzam, ir tāda taupīšana Eiropā, kas izvēršās tās pretstatā. Un pēdējo gadu laikā mēs redzam, kas notiek, bet ko dara valdības un komisija. Arvien vairāk tiek pieprasīts samazināt budžetus un deficīts tikai turpina pieaugt. Ļoti lēnām notiek tāda. Um, Ļoti lēnām notiek tāda domāšanas veida maiņa. Mums ir nepieciešama izaugsme un inovācijas. Uh, un noteikums, kas saista budžeta disciplīnu ar investīcijām, eh, nodarbinātībā un izaugsmēm, ir, ir jāievēro. To nedrīkst ignorēt un nedrīkst ļauties nekādiem viltīgiem solījumiem vai ilūzijām. Un arī jūs priekšēdētāji pieminējāt, uh, dar, jaunā, jauniem cilvēkiem ir nepieciešamas darba vietas, ko, kā viņus iesaistīt, ja viņiem nav darba, un kā panākt, lai viņi simpatizētu Eiropai. Tāpēc mūsu politiskā grupa saprot un pieprasa nodarbinātības garantijas jauniem cilvēkiem, lai varētu, lai panākt jauno cilvēku atbalstu Eiropai. Ir jāiesaista visi eiropieši, visi, kas šeit dzīvo un visi, kas ir ieceļojuši. Un sevišķi jāiesaista tie, kas Eiropā jau ir dzimuši, bet joprojām tiek uzskatīti par ārzemniekiem. Un integrācija nav tikai starp dalību valstīm, ir jānotiek arī iekšējai integrācijai katrā dalību valstī. Krīze, kas apdraud sociālo mieru, uh, ir jāpārvar ar atvērtību un uh, kontaktu dibināšanu. Un, uh, tiem, kas balsoja par Marīnu Lepenu un ekstrēmistiem Grieķijā. Es gribu atgādināt, ka arī jūs dzīvojat Eiropā un esat pelnījuši labklājību. Kad mēs tikāmies ar jauniem cilvēkiem manā frakcijā, tad runa bija par to, ka krīze nav visdieva sots, bet tai ir iemesli, kas ir ļoti skaidri un kas ir rezultējuši no mūsu darbības. Un, protams, mēs varam strīdēties par detaļām, bet kopumā mēs esam tomēr spējīgi un mums ir jācīnās pret šiem šķelšanās spēkiem Eiropā. Un mana politiskā grupa ir gatava iestāties par Eiropu, un es ceru, ka daudzus spēsim eh, piesaistīt, un es ceru, ka mēs visi sapratīsim, ka Eiropa ir mums visiem kopīga. Paldies! Paldies! Tagad liberāļu vārdā runās Ferhofstata kungs. Uh, Godātie kolēģi, godātais priekšsēdētāja kungs, dargas dāmas un kungi. Kā jau Svobods kungs teica, es arī vēlētos citēt Olanda kungu, un eh, savā priekšvēlēšana kampaņā viņš teica, ka pārmaiņas šobrīd. Mums ir nepieciešama Eiropa šobrīd, šajā šodien Eiropas dienā 9. maijā. Mums visiem ir jāapzinās, ka šī krīze ir ārkārtīgi, ārkārtīgi smaga, un par to mēs nevaram vien beigt runāt. Ir jau, protams, labi runāt par to, ko mēs esam panākuši pagātnē, un tomēr šodien Eiropa ir milzīgā krīzē, un patiesībā mēs esam nonākuši pat bezdibeņa malā. Eiropa sastopās ar uh, tādu kā nogāzi, par kuru uz augšu rāpties mēs nemaz vairs nespējam. Un tā vietā, lai mēs mēģinātu panākt jaunatīstības valsts, kuras tik ārkārtīgi ātri attīstās, kas notiek Eiropā. Iedzīvotāji strauji noveco, kamēr pārējā pasaulē iedzīvotāju vidējais vecums tikai samazinās. Eiropa kļūst arvien nacionālāka, kamēr apkārtējā pasaulē pieauga globalizācijas un tādu kā politiskās un ekonomiskās konsolidācijas spēki. Bet pretēji tam, ko daudz šeit teica un ko daudz šeit vēl teiks, šī krīze, kurai šobrīd Eiropa iet cauri, tā nav pasaules finanšu un ekonomikas krīze. Šodien mums ir Eiropas krīze. Īpaši tas attiecās uz Eiropas dalību valstu krīzi, un šāda krīze Eiropa ir piemeklējusi jau daudzus gadus. Šodien, 9. maijā, Eiropas dienā mums ir jāatzīst, ka Eiropai nav nekādas sajēgas, kurp tā dodās. Mums nav nec vīzija, mums nav nec plānu, mums nav nekā. Eiropa nespēja noteikt, kādi būs tās ilgtspējīgi risinājumi pat tuvākā laikā. Tā vietā šodien, 9. maijā, lai mēs sistu viens otram uz pleca un spiestu viens otru ātri roku, mums ir jāpasaka, ka mēs nevaram sniegt šai krīzē pretim neko jēdzīgu. Mēs varam tikai spērt solīti pa solītim uz priekšu, bet mums ir nepieciešams milzīgs leciens pret šai krīzei. Milzīgs leciens, varbūt pat federāls. Uh, Godātie kolēģi, ja Eiropa nekļūs federāla, mēs neizdzīvosim. Un izvēle ir vienkārša. Mums ir jābeidz baidīties no vārdiem, mums ir jābeidz baidīties no šī vārda federāls, jo tā ir Eiropas nākotne. Tas ir vienīgais risinājums, federālais risinājums. Tas mums sniegs eh, adekvātu ekonomisko pārvaldību, tas mums tiešām sniegs demokrātisko uzraudzību procesiem, kam tas būs nepieciešams. Mums, būs nepiec mums ir nepieciešams arī Eiropas budžets un tā adek adekvāta uzraudzība. Un iespējams, ka vēlāk kādu dienu mums būs arī Eiropas armija. Kāpēc ne? Patiesībā mums jau nav nemaz cita izvēle. Eiropas federālisms ir vienīgais ceļš, kā mēs varam doties pretim nākotnē, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam izdzīvot globalizētā pasaulē, kā mēs varam uz vienādiem noteikumiem un uz vienādiem nosacījumiem cīnīties un pastāvēt par sevi globālā pasaulē, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam aizsargāt mūsu Eiropas sociālo modeli. Prieksēdētāj kungs! Es uzskatu, ka šodien, 9. maijā, Eiropas dienā mums ir pienācis laiks atšķirt jaunu lapus Eiropas nākotnē. Pāršķirsim ilūziju lapusē pāri un pāršķirsim pāri tām lapas pusēm, kurās runa gāja par tukšiem vārdiem. Es uzskatu, ka mums ir jāuzsāk jauna lapas puse, kurā mēs runāsim par ekonomisku izaugsmu, kurā būtu adekvāts finansējums un adekvāts budžets visām dalību valstīm. Pēdējos gados bieži vien ir izveidojusies situācija, kad viena dalība valsts nostājas pret otru dalību valsti. Mums ir nepieciešama gan ekonomiskā izaugsma, gan taupība. Mums ir nepieciešama gan e, disciplīna, gan arī solidaritāte. Fiskālais, e, fiskālā disciplīna. Jā, ekonomiskā izaugsma ir jāpieliek klāt fiskālajai taupībai. Un arī Eiropas centrālās bankas lomai ir jābūt palielinātai. Ir jāizmanto visi Eiropā pieejamie fondi. Un visbeidzot, projekta obligācijas. Cik mēs ilgi par to runājām? Kāpēc mēs neko nedaram? Un visbeidzot. Tas, ka mēs izveidojam šo parādu atlaišanas fondu, tas arī ir labi, lai jauna nauda varētu būt pieejama tajās investīcijās, kur tas visvairāk ir nepieciešams, un lai beidzot Eiropa sāktu ekonomiski atlapt. 9. maijā, kolēģi, es vēlos pateikt skaidri vienu teikumu. Ja mēs, kā Eiropas Savienība, vēlamies izdzīvot, mums ir nepieciešams federālisms. Eiropa kā federāla valstu savienība. Nevajag baidīties no vārda federālisms, jo tā ir mūsu kontinenta nākotne. Federālisms sākās šodien, 9. maijā. Paldies!

Jā, paldies. Varbūt, ka turpināsim šādā pašā garā un turpināsim doties šajā virzienā, jo tiešām mēs runājam 9. maijā, Eiropas dienā, mēs runājam par to, ko esam sasnieguši. Ja jau mēs runājam par to, ko esam sasnieguši, tad mums ir jārunā arī par to, ko mēs vēl neesam sasnieguši. Jo tiešām Eiropas nākotne jau pieder Eiropas iedzīvotājiem, un mēs nevaram pārāk zemu novērtēt to, kas ir noticis pēdējās vēlēšanās. Ja Eiropa piedzīvo demokrātisko deficītu, tad mums ir jābūt godīgiem un jāpasaka tiešām, ja mēs vēlamies federālu Eiropu, ja mēs vēlamies demokrātisku Eiropu, tad varbūt tiešām tā būtu atbilde uz iedzīvotāju gaidām, un e, mēs redzam, kāda ir vēlēšana rezultāta Grieķijā. Vienīgais rezultāts, ko centrālā banka šobrīd ir radusi, ir jāpieturās pie jau pieņemtajiem lēmumiem, un es vēlētos pateikt centrālajai bankai, esiet ārkārtīgi uzmanīgi. Lūdzu, atcerieties godātā centrālā banka, atcerieties Eiropas vēsturi, atcerieties Vācijas vēsturi, atcerieties Versaļas līgumu. Brīdī, kad mēs apgalvojam cilvēkiem, citu risinājumu nav, tad cilvēki paši atrod risinājumus, un bieži vien šie risinājumi ir samērā dramatiski. Un mums ir jāatcerās vēsture, mums ir jāuzņemās kā politiķiem atbildība atcerēt atcerieties vēsturi. Un ja demokrātijā kāds saka alternatīvu nav, tad tas cilvēks melo, jo demokrātijā vienmēr ir jāraukās uz alternatīvām, pretējā gadījumā mums kā politiķiem vispār šeit nav ko darīt. Sīvnu. Viens pavisam vienkāršs teikums un apgalvojums, ko šeit vēlētos pateikt skaļi. Ja mēs vēlamies, lai Grieķija divas, piecas, desmit reizes balsos un beidzot eh, pateiks to, ko mēs vēlamies tur redzēt, tātad ko mēs vēlamies Grieķijā redzēt? Mēs vēlamies vēlreiz atvērt memorandumu un mēs nākam klajā ar kādām idejām, kuras tiešām palīdzētu Grieķijas iedzīvotājiem, jo ja mēs Grieķiem neko nepiedāvājam un neko nedarām, tad nākamajās vēlēšanās rezultāts būs tieši tāds pats kā pagājušajās vēlēšanās. Tātad, eh, vēl viens referendums, memorandums, struktūrālās reformas, ja mēs viņiem to prasīsim, tad atceramies, ka svarīgākais ir tas, lai Grieķijas iedzīvotāji varētu izdzīvot šajās šajās reformās, un lai viņi nemirtu badā, lai viņi netiktu sažņaukti tik, cie, tik cieši ar dažādiem pasākumiem, ka reformas jau viņus ir principā iedzinušas zemē. Mums ir jāatcerās, ka mēs nevaram nākt klajā ar pretdemokrātiskiem, ultranacistiskiem, ultrafašistiskiem pasākumiem un tad pateikt dzīvojiet ar to. Un tagad Francija. Kā jūs ziniet, es, protams, esmu uzvarētāju pusē, bet to, ko es šeit nesaprotu un nekad nesapratīšu un ko es dzirdu no visām Eiropas pusēm un eh, nostūriem, tātad tikko Francijā nobalsoja. Vēlēšana rezultāts bija ļoti, ļoti ciešs. Un eh, šobrīd cilvēki saka, neatkarīgi no tā, kurš būtu uzvarējis, Olands vai Sarkozy, viņi jau darīs vienu un to pašu. Tad kāda jēga ir kaut ko mainīt? Kā jūs varat apgalvot, ka nav nekāda nozīme, kurš tad ir uzvarējis Francijā? Uh, Tātad šodien jā, Francijas iedzīvotāji ir ievēlējuši prezidentu ar nelielu balsu vairākumu, un tomēr, ja mēs vēlamies jau ko mainīt, tad ir visai Eiropai jājautā, ko jūs vēlties mainīt. Un ja Monti kungs šobrīd uzklausa to, kas notiek Itālijā, tur pavisam nesen notika vietēja pašvaldība vēlēšanas, un arī Rahoja kungs Spānijā šobrīd ir skaidrs, ka arī Spānijā būs vajadzīgas reformas. Visiem šodien ir, šodien vien ir skaidrs, ka mēs nevaram runāt un atkārtot vienus un tos pašus vārdus par stabilitāti, ekonomisko izaugsmu, demokrātiju un tā tālāk. Mums beidzot ir jāsniedz Eiropas iedzīvotājiem cerība, un šī cerība nevar vairāk nākt eh, nac no nacionālajiem budžetiem. Eiropai ir jāsniedz šī cerība iedzīvotājiem. Mums ir jāuzņemās atbildība, lai Eiropas iedzīvotāji ticētu mums un ticētu Eiropai. Pašresursi, Eiropas budžets. Mums ir jāpalīdz Eiropas investīcija bankai kļūt par vienu no vadošajiem motoriem. Mums ir jāizveido jauns tā saucamais zaļais eh, dzinējs spēks, lai tas radītu jaunas darba vietas, un tikai tādā veidā mēs varēsim virzīties uz priekšu. Eiropas centrālā banka var palīdzēt Eiropas ekonomikām atlapt, un ar jaunu budžetu, Eiropas budžetu, mēs beidzot varam sākt eh, veidot sava veida motoru, sava veida nākotnes vīziju, uh, pamudinātāji. Mēs nevaram tikai teikt, viss jau būs labi, neoliberālā ekonomika pati sevi sakārtos. Beidzot, mēs šīs neoliberālās ekonomikas rezultātā esam nonākuši pie bezdibeņa. Pateiksim visām valdībām, ka ja mēs neizmainīsim to, kā tiek veidot ekonomika, tad mēs pārgāziesimies pāri šai bezdibeņa malai. Un tagad pavisam vienkārša lieta ir ļoti, ļoti bīstami. Mūsu ekonomikām pie tām ne tikai bīstam ekonomikām, bet arī demokrātijai. Tātad cilvēki vairs netic, ka viņi var uzņemties, ka, ka viņi situāciju kontrolē. Cilvēki vairs tam netic. Mēs šeit pat ne, nerunājam par revolūciju, mēs runājam vispār par to, ka mēs nonāksim šausminošā vēsturiskā kļu, kļūda, kļūdā, traģiskā kļūdā. Mums, kā demokrātijas pārstāvjiem, ir jā, jāpārliecina iedzīvotāji, ka mēs varam sakārtot Eiropu un ka mēs varam tiešām Eiropu padarīt par kodolu transformācijai, par kodolu izmaiņām un, piemēram, Tad cilvēki sāks ticēt, ka pirms 60 gadiem nodibinātā Eiropa ir bijis pareizais lēmums, un arī nākotnē tas būs pareizais lēmums. Pretējā gadījumā nākotni piederēs tirgiem. Paldies! Für die Fraktion. Paldies! Tagad Eiropas konservatīvos un reformistus pārstāvēs Martins Kalenens. Paldies, priekšēdētāji kungs! Šumans, Spinelli un citi dzīvoja pavisam citādā Eiropā. Un viņu galvenā rūpe bija nodrošināt, lai Eiropā iedzīvotājiem būtu ko likt uz galda. Viņu risinājums bija mēģināt konsolidēt Eiropu, veidot tādu ciešākus, ciešākas saiknes starp valstīm un arī paplašināšanās uz austrumiem palīdzēja uh, piesaistīt valstis, kas agrāk atradās aiz dzels priekškara. Tagad mēs atzīmējam 60 gadus Eiropas projektam, bet daudz kas tomēr nav atrisinājies tā, kā esam vēlējušies. Eiropa ir um, zaudējusi daļēji savu autoritātu un arī uzticēšanos sev ne tikai ārpus Eiropas mērogā, bet arī savu iedzīvotāju acīs, un to var saprast, jo mēs neusticamies saviem iedzīvotājiem. Fiskālais pakts pilnīgi nesaprotam sarežģīta un ļoti plaša uh, Eiropas likumdošana. Um, mēs nevaram vienkārši prasīt, lai cilvēki ar to visu samierinātos, kas viņiem nav saprotams. Uh, un e, komunisti un neonacisti iespējams gūs arvien lielāku iespaidu Grieķijā. Un arī Francijā viena piektā daļa no vēlētajiem atbalstīja labējos ekstrēmistus. Mums saka, e, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Manuprāt, mums ir pieejamas atbildes uz visiem jautājumiem, bet dažkārt mūsu rīcība noved pie pretējiem rezultātiem. Ja uh, varētu izmantot citātu, pārfrāzējot citātu, ko teica Reigans. Tas ir, ko būtībā tā nozīme ir, uh, become a big government. It's time to. Ka Eiropai uzticēties nav vajadzīgs un to atbalstīt arī nav nepieciešams. Svētdienā eh, mēs redzējām, ka vēlēšanās uzvarēja cilvēki, kas iestājās pret taupības pasākumiem. Un Mm, šobrīd konkurence ir par līdzekļiem, un Eiropas Savienībai, ja tā vēlas taisīt arvien vairāk parādus, tā, tas nav solis, kas veicinās izaugsmi. Uh, Tas tikai veicinās dalību valstu tuvināšanos bankratam. Manai politiskajai grupai ir cita pieeja, mēs balstāmies uz brīvību, uz uzņēmēju darbības brīvību un uzskatām, ka brīva tirzniecība ir galvenais veids, kā panākt mūsu ražojumu uh, popularitāti. Un 21. gadsimta uh, viens no galvenajiem izaicinājumiem ir attīstīt pētniecību un inovācijas. Nav tik ļoti nepieciešams eh, turpināt attīstīt birokrātiju. Pirms pāris gadiem Mums jau bija eh, tādi kā brīdinoši, brīdinoši notikumi, bet mēs nesapratām to, ko eh, šie brīdinošie notikumi mums grib teikt. Un mums vajadzētu pajautāt, vai mēs vispār dzirdam to, ko mums saka cilvēki. Mēs varam turpināt izstrādāt jaunos likumus un samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, bet mums ir arī iespēja vienkārši uzticēties mūsu uzņēmējiem, un mums ir iespēja iz, izveidot tādu savienību, kas varbūt dara mazāk, bet toties dara labāk. Un laika mums atliek arvien mazāk. Un ja mēs neķersimies pie šiem pasākumiem, tad mēs vienkārši zaudēsim konkurētspēju pilnībā. Paldies, kolēģi. Kalenen, tagad kolēģis Fērls, divas pusminūtes. Farage. Tātad šodien, šūmaņa dienā, Eiropas dienā, man liekas, ka visas šīs svinības ir bijušas samērā klusas. Vienīgais, kas bija, ka Šulca kungs drusceņi parunāja angliski, bet izskatās, ka tā jau te viss runā. Mēs runājam par milzīgiem panākumiem, ko Eiropas Savienība ir panākusi, bet es nedzirdu, ka visi, kas to saka, tic tam. Es domāju, ka mēs svinam nepareizo dienu. Mums vajadzētu nevis svinēt 9. māju, bet gan 8. māju, kas bija Eiropas uzvaras diena diena. Pēdējo reizi mēs to svinējām, kad vācieši, kuri mēģināja visu kontinentu apspiest zem sevis, tika sakauti. 9. maijā mēs eh, atkal mēģinām svinēt kaut ko, kas apkaros demokrātiju Eiropā. Uh, Žans Morē pirmsākumos tiešām viņam bija taisnība, un viņš tiešām ticēja, ka atsakoties no nacionālām valstīm, viņš tiešām ticēja, ka kara vairāk nebūs. Protams, ka viņam bija cerība, ka šī teorija tiešām varbūt palīdzēs, piemēram, tādai valstī kā Dienvidslāvijai, bet ar visu to komunismu tas viss aizgāja nepareizi, un šobrīd Eiropas Savienības Titaniks ir saskāries ar aizbergu, ar milzīgais eh, bezdarba līmenis, un vistrakākais, ka Eiropas Eiropas Savienība ir kļuvusi par ekonomisku eiro kā valūtas cietumu. Es domāju, ka mēs pavisam drīz piedzīvosim milzīgas demonstrācijas, iespējams pat ka revolūcija kādā no valstīm, kur šobrīd ir nonākusi pilnīgā strupceļā un izmisumā. Bet iespējams, ka mums ir arī citi ceļi. Iespējams, ka demokrātiskā ceļā piemēram, kas sākās eh, pagājušajā gadā Somijā, kuri ieguva 20% eh, no balsotāju balsīm, tie bija īstenie Somi. Es domāju, ka šobrīd mēs redzam nobīdi uz labējā spāna pusi. Grieķijā, ko mēs redzējām pagājušajā Somijā, patiesībā atgādināja 40, 32. Eh, gadā Vācijā notikušās vēlēšanas. Mēs redzējām, ka notiek pilnīga pārdāle. Puse ir labajā spārnā un puse kreisajā. Un es uzskatu, ka pat patiesībā tādā veidā nacionālais sociālisms Eiropā sāk atdzimt. Mums ir jāpasaka, ka mums, mēs esam aizgājuši nepareizā ceļā. Mums ir jāsagrauj eiro. Es, protams, vēlos eiro, bet mums ir jāļauj brīvi aiziet vidusjūras valstīm. Bet es vēlos redzēt tādu Eiropu, kas balstās uz sadarbību, kas balstās uz to, ka mēs sēžam pie viena gāda un runājam, uz to, ka mēs e, rūpējamies par mūsu vidi, par to, ka mēs runājam un iestājamies par iedzīvotājiem. Bet mēs nekad to nedabūsim aiz šī zaļā zaļā, šī zilā karoga ar zvaigznītēm. Un es par to nekad neiestāšos. Paldies, kolēģi Farage. Tagad kolēģis Liriks, trīs minūtes. Priekšsēžkungs, ļaujiet man vispirms pateikties parlamentam un priekšsēdim par uh, piemiņas brīdi mūsu kolēģa Portašu pagodu. Mēs tagad arī pieminam e, Eiropu, e, bet realitāte nav tāda, kā tā tika aprakstīta iepriekš, jo runātā runās politikai jābūt jaunai, citādā būs implozija un tā smagi skars viss cilvēks. E, taupības politika ir mūs smagi skārusi. E, Eh, un kas tiek darīts, tiek turpināts privatizācijas kurs, tas ir ne tikai negodīgi, bet arī neefektīvi. Tādēļ ir jāizdara secinājumi tūlīt pat, ir jāizdara secinājumi no pēdējo dienu notikumiem, jāņem tas vērā. Mēs redzējām, ka Rumānija norādīja taupības pasākumus, tad Līderlande, tad Olanda uzvar Francijā, tad visas eh, taupības partijas Itālijā, Spānijā, Afrikā, Karalistē, uh, Eh, cietušas arī Grieķijā. Grieķijas tautas balss ir jāsadzird, eh, tur tiek meklēts jauns ceļš, un mēs, viņi grib atteikties no trojkas memorandu. Sarkozī un Merkels taupības pakts tiek noraidīts. Tad ir vēl tā dēvētais eh, izaugsmas protokols, tas ir antagonisms, ja pretīm brīgumu paši tas ir jāmet pār bortu, mums ir nepieciešams cits ceļš, tas ir jārod. Uh, Mums arī nepieciešams jaunās attīstības pakts ekonomiskai, sociālai, cilvēciskai attīstībai. Mums ir nepieciešama jauna Eiropas centrālās bankas politika, tai jādod attīstības predīts, kredīts, eh, pirtspēja jāuzlabo, jārada darbvietas, eh, inovācijas, jāveicina mūsu kontinentas eh, ir jāpagriež kājām gaisā. Uh, nākotnē jābūt citādākai. Eiropas investīcija bankai ir jāsaņem labāks, labāk kapitāla bāze, struktūra fondi ir labāk jāizmanto, mums ir nepieciešams nodoklis uz finanšu e, darījumiem un kapitālu, e, eh, un tas ir jādara harmonizēt. Vēl varētu piebilst, ka ir jārod jauna nauda e, centrāla bankā valstīm, nevis vairs valstīs. Uh, Mums ir nepieciešams minimāls ienākums un rīcības plāns pret nabadzību, un, protams, bez tam arī jāpasludina moratorijas daļai no pagātnes parādiem. Eiropas centrālajā banka ir jāaicina e, valstīm dot tieši aizdevumu 1% likuma valstīm. Es gribētu komisiju un padomu aicināt e, mums ziņot par miljardiem eiro, kas ir privātajām bankām aizdot. Uh, Ņemot vērā sarežģīto situāciju un draudz eh, Eiropas parlamentam ir jāuzņems iniciatīva, jāsrīko liels Eiropas fórums ar visiem nacionālajiem parlamentiem, ekonomisko un sociālo lietu komitejām, arotbiedrībām un asociācijām, lai radikālu jaunu Eiropu dibinātu. Paldies, kolēģi Lērik, un tagad kolēģis Sosta Vāgners vienu minūti. Dargā, dargie kolēģi, šī lielā kaismā polemika, kur mēs dzirdam, e, visu laiku aicina mūs uz disciplīnas, solidaritāti, izaugsmas ideju. Tā tiek e, teikts, ir šī jaunā spožā ideja. Izaugsmas un stabilitātes nolīgums jau eksistē kopš 1900. 1997. E, gadā Līdz ar to Eiropas politika jau labu laiku ir vērsta uz izaugsmu, attīstību, augstāku dzīves līmeni. Mēs nedrīkstam būt kompleksāini šajā diskusijā. Mums tā jāved ar vēsu prātu. Varbūt e, to tikai domā e, mazākums e, starp pie politiskā grupā nepiedarošiem. Paldies, kolēģis Sosa Vagner. Es norādu uz to, ka parlamenta tikuma nepieļauj uh, aplausus vai nepiekrišanas sauciens no